pieejams e, šīs sanāksmes protokolā. Ja nav iebildumi, tad tie tiks pieņemti e, 22. oktobrī, ceturtdien e, no 9 līdz 1 ir nākamā sanāksme no pulksten 15 līdz 17. Darba kārtība publicēta šīs dienas sēdes protokolā.